Colleagues, please take seat. Kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim sanāksmi. Uzskatīsim pa darba kārtību par apstiprināt, ja jums nav iebildumi. Labi, tūlīt pārējām līdz ar to pie mūsu pirmā darba kārtības punkta ekonomikas dialogs un viedokļu apmaiņas ar Karlo Padonu, kas ir uh, bijušais ekofina priekšsēdētājs un Itālijas finanšu ministrs. Šodien runāšu savā dzimtajā valodā un vēlos pateikties jums par to, kas ir ieradušies. Vēlos pateikties Itālijas prezidentūrai par sadarbību par spēlēto lomu. Pēc Lisabonas līguma prezidentūras pusgads uh, sākās tūlīt pat pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām, un šajā pusgadā arī likumdošanas aktivitāte, uh, kas ir jāved uh, pre, prezidentūrai pēc Lisabonas līguma pieņemšanas, bija visai liels izaicinājums. Līdz ar to es uzskatu, ka tiešām ir jāizsaka pateicība novērtējums arī Itālijas prezidentūras eh, sniegtajiem ieguldījumam noslēgt darbu ļoti, ļoti daudziem tiesību aktiem, ļoti daudz aktuāli, iedomājos, ka viens pret mums uz to atsaucies, līdz ar to visu šeit neuzskaitīšu. Šie ļoti svarīgi tiesību akti, kurus mums izdevās eh, arī noslēgt visai īsā darba laikā, praktiski divu eh, sarunu mēnešu laikā. Eiropa būtu Banku Savienības pamats pīlārs, lai varētu izveidot vienotu noregulējumu mehānismu. Nepieciešamie tiesību akti attiecībā uz banku iemaksām arī šajā noregulējuma mehānismā ir nepieciešami. Un man ir prieks, ka esam arī sasnieguši rezultātus šajā jomā. Būs vienoti nosacījumi attiecībā uz vienotā noregulējuma mehānismu piemērošanu Sadarbības ar šo komiteju un Itālijas prezidentūru ir bijusi ļoti svarīga un nozīmīga, lai nonāktu pie līdzsvarota risinājuma. Detalizēti nevar pārkavēties pie katra tiesību akta finanšu jomā, īpaši vēlos izcelt svarīgākos rezultātus. Vispirms pateicoties arī ar um, sadarbību ar Eiropas parlamentu, esam nonākuši pie vienošanās par uh, regulu par ilgtermiņa investīciju pateicīgs par politisko vienošanos, kādu mums izdevās panākt sabiedrībā decembra trialogā darbā pie regulas par daudzpusējas eh, starp banku komisijas maksām, maksājumiem ar karti. Parlaments un padomi ir arī panākuši vienošanos par direktīvu par nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu. Tādējādi Eiropas Savienība arī tagad eh, ievēro augstākos GAFI standārtus šajā jomā. Un visbeidzot arī tika kā arī gala lēmumu attiecībām regulu par vērts papīra finansēšanu darījumiem, par uh, regulu kā arotpensijas kapitālu uzkrāšanu, kā arī direktīvu par maksām pakalpojumiem un apdrošināšanas starpniecību. Šī ir ļoti svarīga solis priekš, solis priekš, lai varētu īstenot struktūrālo banku reformu. Uh, godātais priekšsēdētāji, godīgie deputāti, pozitīvas gaidas, uzticības arī vienamērķi un tirgus dalībniekiem Eiropas Savienībā. Efektīvai politikai, lai veicinātu izaugsmu un iedarbinātību, vajadzētu arī palielināt dinamiku Eiropā. Ņemot vērās nopietno situāciju, Eiropai nepieciešams pozitīvs eh, šoks, lai varētu pāršķirt šo lapu. Ir nepieciešama stratēģija, kas būtu iekļaujoša, saskanīga, visaptvaroša būtu pozitīva ietekme uz pieprasījumu, palielinātos konkurētspēju izaugsmu vidustermiņā. Reformu programmai jābūt ambiciozai, tā ir jāizteno mērķiecīgi un jā, arī jāiekļaujas Eiropas pusgadā ekonomiskajai pārvaldībai jānodrošina arī valstu finanšu Thank you, minister. Paldies, Padvan kungs. Un tagad uzsāksim jautājumu un atbilžu sesiju. Jautājumam un atbildei ir pa piecām minūtēm. Un tagad Pablo Zāba. Ministra kungs, vispirms es vēlos jūs apsveikt ar prezidentūras sasniegumiem. Man bija iespēja strādāt kā referentam pie viena no jūsu minētajiem jautājumiem, proti daudzpusējās banku komisijas maksas par kredītkāršu izmantošanu. Un, uh, Es eh, gribu teikt, ka jūs esat ļoti labi pastrādājuši, vedot sarunas par šiem jautājumiem. Eh, tālāk jautājums par Grieķiju. Kāds ir jūsu iespējas, ministra kungs, kas tur notiek un kādas ir jūsu prognozes par to, kas varētu tur notikt? Nākamais jautājums par jūsu valsti. Es, protams, neuzņemšos vērtēt situāciju jūsu valstī, bet es gribētu uh, zināt, kā norit reformu process jūsu valstī, jo reformas ir jāveic ne tikai Eiropā, bet arī jūsu valstī. Tātad, kas ir sasniegts un noslēgumā par Junkera plānu. Šodien mums ir uh, bijušas debates par uh, šo plānu un tika atzīts, ka šis plāns var vainagoties panākumiem, ja tiks izvēlēti pareizie projekti. Kā jūsu prāt mēs varam nodrošināt pareizo projektu izvēli, lai nodrošinātu Junker plānu panākumus? Paldies, ministra kungs. Thank you very much for your several questions. Uh, Paldies, paldies par jūsu vairākiem uzdotajiem jautājumiem un ļaujam atbildēt uz tiem pēc kārtas. Tātad vispirms par Grieķiju. Jūs vaicājāt, kāds ir mans prognozes. Es esmu ekonomists, tādēļ man nevajadzētu prognozēt. Uh, bet Es domāju, ka mums vajadzētu Grieķijas šīsdienas situāciju skatīt perspektīvā un ņemt vērā to, ka Grieķija ir realizējusi eh, ļoti smagu, sāpīgu un veiksmīgu um, šo pielāgojumu un struktūrālo reformu programmu. Tas tiek darīts situācijā, kad kopumā Eiropā ekonomikā aktivitātes ir zemas un pastāv liels deflācijas risks, kas noteikti neveicina šāds dinamikas ilgtspējīgumu. Grieķijas valdība, ja tā eh, saņem tādu veselīgu atbalstu no trojkas puses, tad uh, um, noteikti arī tālāks progress ir iespējams. Un es esmu pilnībā pārliecināts, ka jaunā valdība, kas izveidosies um, jauno vēlēšanu rezultātā, um, risinās šo jautājumu, ņemot vērā tieši šādu perspektīvu un izmantojot to panākumus, uh, ko nodrošināja ne tikai iepriekšējā valdība, bet arī Grieķijas tauta. Un Es ceru, ka nākamā valdība kopā ar Eiropas Savienības institūcijām uh, nodrošinās uh, to, ka Grieķija izkļūs no krīzes un, kas attiec uz Itālijas valdību, mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai sniegtu atbalstu šai Eiropas un Grieķijas iniciatīvai. Nu, un tagad par Itāliju. Itālijas valdības stratēģija ir ļoti fokusēta un tā ir eh, mērķēta uz to, lai realizētu struktūrālas reformas. Viens no jautājumiem, kas ir cilāts pēdējos desmit mēnešus, ir bijis par to, ka pārāk daudz ir runāts, ir pārāk daudz paziņojumu, bet tajā pat laikā ir daudz nepabeigta struktūrālo reformu jomā. Un tas nozīmē to, ka mēs ceram, ka Itālija 2015. gadā spēs iziet no šīs recesijas, bet tas nozīmē, ka pēdējos gados mēs varbūt neesam izmantojuši tās iespējas, kas mums bija, lai ekonomiku pārkārtot. Mums ir nepieciešams reformas, un tās ir jāīsteno. To pasakot, gribu teikt, ka ir arī ļoti konkrētas lietas, ko, kas ir panāktas, pateicoties gan Itālijas valdības, gan parlamenta darbam, īstenojot mans pieminētās reformas. Piemēram, darba tirgus reforma, uh, Itālijā tika pieņems tā saucamais darba likums, un tagad tas tiek īstenots. Un, kad ierados šodien Strasbūrā, man teica, ka nu pat valdība ir pabeigusi darbu pie likumdošanas akta par bezdarba pabalstiem. Tālāk, protams, ir fiskālo reformu sadaļa. Pilnībā ir izmainīta nodokļu politika, nodrošinot lielāku caurskatāmību un mm, šo nodokļu normu ievērošanu. Tālāk par Junkera plānu. Tam būs nepieciešams mm, daudz laika, lai par to varētu pastāstīt, un nu, es esmu pārsniedzis jau man atvēlēto laiku, bet ir nepieciešami divi elementi. Vispirms ir nepieciešami finanšu resursi un ir nepieciešami labi projekti. Es esmu pārliecināts, ka atlases mehānisms un projektu apstiprināšanas procesi tiks uh, apstiprināt pēc iespējas ātrāk, un tas dos ne tikai investīciju iespējas, bet uzlabos um, valsts pārvaldi visā Eiropā. Un es ceru, ka tā būs situācija, kas nāks par labu visām pusēm. Atvainojos, ka pārsniedzu man atvēlēto stāšanās laiku, bet jūs uzdevāt trīs jautājumus. Tā kā man vajadzēja atvēlēt trīs reizes piecām minūtēm. Paldies! Tālāk Elīza Ferēja lūdzu no S&D grupas. Paldies! Arī es izmantošu iespēju runāt dzimtajā valodā. Vispirms gribu apsveikt Itālijas prezidentūru par paveikto. Un gribu apsveikt ikvienu šeit klātesošo uh, kas ir ieguldījis lielu darbu šajā sarežģītajā situācijā. Un šī sarežģītā situācija ir saistīta ne tikai ar to, ka mm, mums bija veidojās jaunas institūcijas, jauns parlamenta sasaukums, jauns komisijas sastāvs, bet to visu papildināja vēl ilglaicīga ekonomikas recesija un bezdarbs, kas šo situāciju vēl jo īpaši sarežģīja. Man šķiet, ka Itālijas prezidentūra ir pasvītrojusi to, ka investīcijas ir svarīgas un ka ir ļoti svarīgi redzēt un izprast to, kā valsts līdzekļi var veicināt valsts tautsēmniecības un ekonomikas atlapšanu. Kas ir nepieciešams? Ko darīt, lai nodrošinātu šo jūsu pieminēto pozitīvo šoku ekonomikā? Es domāju, ka To ir iespējams panākt tikai tad, ja mēs aizmirsīsim par šīm institucionālajām nesaskaņām Eiropā un darbosimies vienoti. Mums būtu jādomā par ilgtermiņu pieeju Eirozonai, izvairoties uh, no šīs anticikliskās darbības, un mums vajadzētu gūt mācību no iepriekšējās pieredzes. Paldies! Thank you. Uh, as I... Paldies, kā jau es teicu. Ir nepieciešama divu priekšnosacījumu, lai veicinātu investīcijas. Tātad ir jābūt šīm investīciju iespējām, un, kas ir projekti, un ir vajadzīgi paši finanšu resursi. Man šķiet, ka komisijas sagatavotais investīciju plāns ir piepildīts ar lielu potenciālu, un to vajadzētu izmantot. Tas attiecas gan uz uh, finanšu resursu mobilizēšana, kas noteikti ir jāizmanto, bet otra lieta ir jānodrošina šīs investīcija iespējas. Un tieši šeit es redzu iespējam pozitīvu miedarbību starp dalību valstu reformu programmām un šo jauno instrumentu, investīciju plānu. Un tas ir tīpaši aktuāli šodien, jo mēs redzam, ka investīcija apjoms samazinās un tas notiek jau vairākus gadus pēc kārtas. Investīcijas ir ļoti nepieciešams, jo tieši tā mēs varam investīcijas novirzīt, lai veicinātu izaugsmu. Un tas, protams, ir jādara atbilstoši dalību valstu attīstības programmām un Eiropas programmai. No šāda skatu punktu raugoties, es uzskatu, ka mums vajadzētu ciešāk sasaistīt investīciju iespējas, lai padziļinātu integrāciju, jo vienotā tirgus izveida vēl nav pabeigta. Vienotais tirgus nozīmē liels struktūrālās reformas un Ja tas realizēsies, tad investīcija apjoms palielināsies. Mums ir labāk jāizprot, kāda ir sakarība starp nacionālo reformu programmām un vienotā tirgus iniciatīvām. Ilgtermiņā es esmu pārliecināts, ka Eiropa var labāk izmantot savu izaugsmes potenciālu nojaucot šķēršļus kapitāla apmaiņai starp dalību valstīm, investējot lielos infrastruktūras objektos, lielos infrastruktūras projektos, investējot telekomunikāciju sektorā un inovācijās. Mēs noteikti daudz vēl varam darīt, lai veidotu tā saucamo Eiropas inovāciju telpu, bet tam ir nepieciešama struktūrāla pasākuma gan dalību valstīs, gan Eiropas mērogā. Un, protams, tam ir nepieciešama resursa. Un es domāju, ka ir pienācis laiks to darīt, ir pienācis laiks sasaistīt jaunos finanšu instrumentus ar investīciju iespējām un projektiem, darīt to konsekventi un saskaņot. Un visbeidzot, šī ir iespēja labāk izprast to, kā dalība valstu reformu programmas var pozitīvi ietekmēt situāciju attiecīgi kaimiņu valstīs. Paldies! Thank you. Next speaker. Paldies. Nākamais runātājs ir Notis Marijas. Es runāšu grieķu valodā priekšstādāju kungs. Uh, ministra kungs, uh, es domāju, ka Itālijas prezidentūra uh, radīja lielas cerības, bet nav devusi taustāmus rezultātus. Uh, par ko mēs varētu pārliecināties. Jūs, piemēram, nerunājāt uh, ne par uh, parādu krīzi, ne par uh, nabadzību un bezdarbu tajās valstīs, kurās tiek īstenot šī korekcija programma un taupības pasākumi. Jūs pieminējāt Grieķiju. Kas tad šobrīd notiek Grieķijā? Šobrīd eh, trojkas politika ir eh, radījusi, varētu teikt, sociālu armagedonu. Un uh, Tagad 26% ir bezdarba līmenis, jauniešiem 50% bezdarbs. Če, 40% iedzīvotāju dzīvo zem nabadzības eh, sliekšņa. Un mm, arī eh, Grieķijas parāds ir pieaudzis no 120% uz 180% šo īstenoto taupības pasākumu dēļ, jo uh, uh, Eiropas Savienības sniegtie aizdevumi tā vietā, lai tiktu novirzīti reālai ekonomikai, tika izmantoti, lai refinansētu iepriekšējos aizņēmumus. Varē, tādēļ uh, varam konstatēt, ka trojkas politika Grieķijā ir cietusi neveiksmi. Un Tas ir, eh, manuprāt, ir nepieciešams šoks, bet ne tāds, kā jūs minējāt. Ir jādzēš parādi, ir jāmaksā Grieķijai kompensācija par ciestiem zaudējumiem trojkas politikas eh, rezultātā. Un ir eh, jādod Grieķijai 24 miljārdu miljārdi eiro, ko Eiropas centrālā banka ir nopelnījusi uzpērkot Grieķijas valsts obligācijas. Un es gribētu, lai jūs arī man pastāstītu, kāda ir jūsu attieksme pret daļai parādu dzēšanu Grieķijā un Itālijā. Itālijā šis parādu līmenis sasniedz 130% no IKP un uh, kā šo parādu problēmu atrisināt Eiropas uh, dienvidos vajadzētu rīkoties, kā tas ir uh, tika darīts uh, kādreiz Vācijā, kad tika šis parāda apjoms samazināts par 50% ar 0% likmi. Paldies! Es cenšos saprast, kāds jautājums slēpjas jūsu paziņojumā. Uh, deklarācijā es gribu arī norādīt, ka jau esmu paudis savu viedokli par Grieķiju, un ja es pareizi sapratu, varbūt kaut ko esmu nepareizi sapratis, jūs pieminējāt arī Itālijas parādu, valsts parādu. Jā, mūsu valsts parāds ir liels, un tas pieaugs vēl šajā gadā attiecībā pret IKP, un nākamgad tas sāks samazināties. Un tāpat laikā jānorāda, ka Itālijas parāds ir ilgtspējīgs un uh, Eiropas komisija pēc saviem rādītēm uzskata, ka tas ir viens no ilgtspējīgākajiem valsts parādiem Eiropas Savienībā, it īpaši pateicoties uh, pensiju sistēmas reformām, kas tika veiktas pēdējo 10-15 gadu laikā. Un, ja cenu dinamika Eiropas Savienībā un it īpaši Eirozonā būtu bijusi tuva normālai uh, vērtībai, proti 2% um, inflācijai, tad uh, mūsu valsts parāds uh, strauji samazinātos. Tātad. Ja jautājums ir, kāda ir Itālijas parāda situācija, tad tā bija mana atbilde. Paldies! Būs vēl iespējams uzdot jautājumu otrajā raundā, saka priekšsēdētājs. Tātad ministra kungs mums atbildēja par Itālijas parādu situāciju, bet es gribēju uh, lai jūs man atbildat par Grieķijas parādu samazināšanu. Grieķija tagad ir saņēmusi visus šos aizdevumus, tagad ir pil, pil, milzīgs bezdarbnieku skaits, un tagad šie naudu būtu jāizmanto valsts ekonomikas labā. Priekšsādātāji saka, ka laiks jau ir iztērēts. Nākamais runātājs uh, Van Juvenhoizens kundze no Alde grupas. Paldies, ministra kungs, par to, ka esat pie mums atnācis. Es vēlos vispirms pateikties jums un jūsu komandai par veikumu pēdējo sešu mēnešu laikā par. Par etalonu sistēmu. Šeit es īpaši gribu uzteikt jūsu darbu, jo es biju par to referente. Jūs at, uzlabo, palīdzot uzlabot fiskālo situāciju, dalību valstīs atjaunot uh, ekonomikas izaugsmi. Tomēr jākonstatē, ka vairākas valstis neīsteno um, struktūrālas reformas un tikai desmit valstīs spekti, specifiskie ieteikumi tiek īstenoti un, diemžēl, Itālijā un Francijā šis, šis īpatsvars ir pat vēl zemāks. Un uh, līdz ar to jākonstatē, ka daudz kas vēl ir darāms. Uh, prezidentūras laikā jūs ierosinājāt reformēt Eiropas pusgadu, pastiprinot uh, kolēģu spiedienu uz dalību valstīm, bet vai jums nešķiet, ka šādi pasākumi varētu novērst, novērst pie pretējā uh, rezultāta nekā ir iecerēts. Varbūt vajadzētu drīzāk uh, sastaistīt valstu um, iespējas saņemt investīcijas no jaunā komisijas investīcija plāna uh, atbilstoši tam, kā tiek īstenots valsti specifiskās uh, rekomendācijas. Paldies! Paldies! par jūsu laipnajiem vārdiem un par jūsu uzdotajiem jautājumiem. Es gribētu pievērsties trim punktiem. Pirmkārt, es varu droši apgalvot, ka struktūrālo reformu darba kārtība mūsu uh, valstī tiek īstenota straujāk nekā tas bija iepriekšējo valdību laikā, kas arī veica struktūrāls pārveidojums valstī, atzīstot arī to, ka valstī ir jāpārvar problēmas, kas ir uzkrājušās pēdējo 20 gadu laikā. Un a, mēs strādājam ne tikai pieņemot um, likumus parlamentā, bet apstiprinot arī īstenošanas aktus vērienīgām sociālām nodokļu reformām un reformām citās jomās. Un a, es, es gribu teikt, ka runājot par uh, stimuliem struktūra reformu veikšanai eh, nav obligāti nepieciešamas augstas procentu likmes. Mūsu valstī gluži pretēji ir eh, tagad recesija pēdējo trīs gadu laikā un līdz ar to mums ir Eh, jāveic reformas, mums nav nepieciešams ārējais spiediens, lai šīs reformas īstenotu. Un pēdējais, trešais punkts, eh, manuprāt, ir būtisks raugoties uz nākotnes debatēm par politiku Eiropā kopumā. Un eh, struktūra reformu ietekme uz darba tirgu uz preču tirgu ir sastaistāma ar makroekonomisko situāciju. To atzīst arī starptautiskās organizācijas SAO, SVF, uh, uh, norādot, ka jebkura reforma dod atšķirīgus rezultātus atkarībā no tā, vai ekonomikā ir uh, izaug, augšupējošais cikls vai cikla lejupējošā daļa. Un uh, ir tāda plaša vienprātība par to, ka visām valstīm ir jāizteno reformas, bet tai pašā laikā ir jāsaprot, un tas būtu jāizdiskutē arī parlamentā, komisijā un padomē, tātad par to, kāda ir saikne starp makroekonomisko ciklu un uh, reformu īstenošanu, lai uh, reformas būtu veiksmīgas, ir nepieciešami visi makroekonomiskie instrumenti, gan uh, fiskālā politika, gan arī manevrēšanas iespējas valstu budžetā. Paga, tagad vārds Barbarai Spinelli no GOE grupas. Grazie. Paldies. Thank you for your questions. Paldies par uzdotiem jautājumiem. Vispirms runājot par tiem priekšlikumiem, ar kādiem nāks klajā jaunā Grieķijas valdība. Es gribu teikt, ka es tos gaidu ar nepacietību, kad būs izveidot jauna valdība Grieķijā pēc vēlēšanām un ka tā būs um, saņēmusi parlamenta uzticību. Uh, tad es ar uh, lielu prieku uzklausīšu šos uh, priekšlikumus no mana kolēģa, kas pārstāv uh, Eirozonas dalību valsts. Šobrīd ir pāragri par to vēl runāt pirms vēlēšanām. Tālāk jūsu teiktie komentāri par situāciju Itālijā. Es gribu skaidri jums um, pateikt, ka šajā stabilitātes likumā nav iekļautas normas par juridiskiem jautājumiem saistībā ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Jūs uh, runājāt drīzāk par to diskusiju, kas notiek par fiskālo deleģēto aktu, ko ir apstiprinājis parlaments 2014. gada martā, kas uzdod par, valdībai izstrādāt pasākumus, lai eh, pārskatītu to, kā strādā nodokļu administrācijas sistēma valstī, un arī e, šeit ir runa par instrumentiem, e, lai apkarot nodokļu nemaksāšanu. Un šis jautājums tika apspriests valdībā 24. decembrī, un daži no uh, apspriestajiem pasākumiem pēc tam tika apturēti, tie netika nosūtīti uz parlamentu izskatīšanai, jo tika konstatētas tehniskas kļūdas, un es uzņemos par tām atbildību, bet šīs kļūdas tuvākā laikā tiks uh, izlabotas un valdība vēlreiz izskatīs šos uh, priekšlikumus un pēc tam, ja valdība tos apstiprinās, tie tiks nosūtīti parlamentām. Es nekomentēšu jūsus apgalvojums par to, ka mēs it kā uh, kaut kādas priekšrocības piešķiram kādam, kādai personai. Es to vienkārši noraidu. Tagad zaļo vārdā uzdot jautājumu Svens Gīkolts. Paldies! Es gribu arī jūs vēlreiz sveikt mūsu komitejā, mūsu grupas vārdā, pateikties par jūsu veikumu, tīpaši strādājot pie direktīvas par um, nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju. Un um, pateicos par uh, to, ka jūs veiksmīgi vedāt šīs sarunas, bet es gribētu uzdot jautājumu par uh, vienu lietu, uh, kas netika atrisināta jūsu prezidentūras laikā, proti par finanšu darījumu nodokli. Uh, Un to šeit ir jāveic stingri pasākumi, lai cīnītos pret nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Un tagad ir saņemt ziņas, ka ir atkal kustība šajā 11 valstu grupā. Un es gribētu uzdot, kāda ir jaut, jūsu attieksme pret akcijām, derivatīviem un arī pret uh, Uh, valsts obligācijām arī uh, šie instrumenti būtu jāpliek ar nodokli. Un uh, ka ir jārunā ne tikai par izdošanas principu, kā to prasa parlaments, un vai tiešām šajā, šī vienrošanās paredzēs arī otro fāzi, ne tikai sākuma fāzi, kā tas šobrīd ir noteikts, un um, es ar prieku uzklausīšu jūsu atbildes uz šiem konkrētajiem jautājumiem. Paldies par jūsu laipnajiem vārdiem un arī par uzdotiem jautājumiem, kā jau es savā ievadrunā norādīju. Itālijas prezidentūras laikā Mēs daudz strādājam G11 grupas ietveros, šajā grupā ietilpst arī Itālija. Un pat, ja grupas dalību valstīm bija atšķirīgi viedokļi par nodokļu bāzi, par uh, nodokļu principiem, netik daudz par šo otro fāzi, varu jūs informēt, ka mums bija uh, plašas, garas diskusijas. Esmu pārliecināts, ka šīs diskusijas turpināsies, lai uh, nonāktu pie vienošanās. Es vēlos pateikties uh, saviem kolēģiem šajā grupā, ka lai gan mums bija atšķirīgi viedokļi, mēs apņēmīgi, varbūt arī lēnām, bet apņēmīgi virzījāmies uz priekšu, uz vienošanās panākšanu par konkrētiem jautājumiem. Uh, Itālija principā atbalsta plašu nodokļu bāzi. Bet, protams, jautājums, cik plašu šo bāzi mēs vēlamies. Un, ja, e, šīm 11 e, valstīm uzdot konkrētu jautājumu, kāds ir skatījums uz šo nodokļu bāzes aptvērumu, tad atbildes ir atšķirīgs. Tad ir 11 dažādi viedokļi. Uh, un esmu pārliecināts, ka tomēr mums izdosies panākt vienprātību. Līdz ar to atbilde ir tāda, ka ir jābūt pēc iespējas plašai nodokļu bāzei pie nosacījumu, ka tomēr ir iespējams panākt vienošanos par to, kāda aktīva tiks aplikti ar nodokli. Tālāk par izdevēju principu jāsaka, šeit ir tāds būtisks lielāks eh, dalījums šajā grupā, eh, kas ietver lielas un mazas valstis, jo lielām un mazām valstīm ir atšķirīgs skatījums uz to, kas būtu vēlams tai valstī, kura varētu gūt lielāks ienākums atkarībā no nodokļa eh, uzlikšanas principa Es pie, uzskatu, ka ir jāatbalsta izdevēja princips, uh, ņemot vērā rezidentu uh, principu. Tātad tā, tāds uh, jaukts variants, kas nodrošina visām valstīm savu veidu ienākumus. Un pēdējais jautājums atvainojos par, par manis stāstītos joku sākumā, bet es tātad gribu teikt, ka ir jārunā uh, uh, ne tikai par šo aktīvu apjomu paplašināšanu, bet arī varbūt grupas paplašināšanu. Tagad vārds Marko Cānī. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc tam, kad uzklausīju ministra ievadrunu, tad man likās, ka esmu dzīvojis pēdējo sešu mēnešu laikā uz citas planētas visu šos prezidentūras eh, pozitīvos rezultātus neesmu redzējis. Man, man šķiet, ka patiesībā mm, darba eh, nodarbinātības jomā ir panāks ļoti maz. Maz ir darīts arī nodokļu nemaksāšanas jomā labi, jo ir rezultāti banku eh, slēpēs informācijas jomā, bet netiek atrisināta šī jo svarīgs tātad nodokļu maksāšanas eh, problēmām Eiropas Savienībā, Luksemburgā, Nīderlandē, Īrijā, piemēram, kā kaitniecība, kas ir atbīsta, nekāds pozitīvs rezultāts neredzēja. Pirmais jautājums par to, kādā veidā tiek aprēķināts daudz, kur jēt, runājot par uh, šis indikators varbūt nu, šeit jā, būtu varēts panākt ko vairāk, līdz ar to vai būs arī nākotnē kāds pārskats attiecībā uz šo aprēķina metodoloģiju, tā ir novecojusi. Komisijai ir vienas prognozes, bet ir arī līdz citas prognozes. Būtu ļoti svarīgi tagad izvēlēt jo darba grupā varētu pārskatīt šo aprēķina metodoloģiju, tam nu ir ļoti liela ietekme uz dalību valstu finansēm. Otrs jautājums gribētu dzirdēt jūsu, ad, jūsu viedokli par šo kvantitatīvu īziņu. Pavisam drīz arī to piemēros ECB jūsu jautājumi nav iespējams atbildēt uz laiku 15 minūtes laikā. Paldies! Yes, there is a discussion. Jāsaka, ka man šķiet, ka es neatklāšu noslēpumu, pasakot, ka šis jautājums ticis apspriests Eirofin uh, un uh, Ekofin, un es domāju, ka mēs esam visi vienā laivā. Uh, tālāk par to, uh, vai Eiropas centrālās uh, bankas uh, lēmumi varētu kaut ko mainīt šajā situācijā, un nu, katrā ziņā arī mūs skar šis vājākais eiro kurs attiecībā pret dolāru. Tālāk, vai Junkera plāns nozīmē atšķirīgu grāmatvedības uzskaiti, es nezinu. Es domāju, ka es eh, tāpat kā jūs patreiz nezinu, ko piedāvās komisija. Protams, ir izskanējušajā diskusijā daudz jautājumu. Tad, kad man būs kaut kas, ko izlasīt un ko es varēšu komentēt, tad es to darīšu. Tālāk, elastība. Vai elastība tiek izmantota, lai radītu darba vietas? Jūs pieminējāt SAO indikātors. Cik es zinu, tad nodarbinātības aizsardzības likumdošana uh, ir viens no elementiem, kas ietekmē elastīgumu un otrādi. Elastīgums ir nepieciešams, lai nodrošinātu izaugsmi un investīcijas, un tā rezultātā radīsies jaunas darbvietas, ieskaitot arī mūsu valsti. Paldies! Bernārs Mano pie politiskām grupām nepievienojas deputāts. Ministra kungs, labdien! 2011. gadā jūs paziņojāt, ka nevajag izslēgt iespēju, ka kāda Eiropas valsts var bankrotēt un jūsu valsts uh, reitings ir pazemināts uz BB mīnus, un arī jūs parāda līmenis neatbilst prasībām ar uh, 230 miljārdiem eiro parādu, jūs esat vēl sliktāks koneks nekā Francija, un jums ir milzīgs bezdarba līmenis. Un ko jūs tad ierosināt? Šeit ir divi risinājumi - masīva privatizācija, uh, Uh, uh, Itālijā 40% dzelzceļu tiek uh, pārdots, pasts, gaisa kontrole, jūsu stratēģiskie energo uzņēmumi arī tiek privatizēti. Uh, ar kādu mērķi, lai investētu, lai stimulētu pieprasījumu, ne lai vienkārši samaksātu parādus, kas ir uzkrāti iepriekšējo izšķērtības gadu laikā. Un uh, Uh, uh, tagad Francijā ir situācija tāda, ka valstī praktiski vairs nav nekā ko pārdot. Un otrs risinājums ir lielāks federālisms Eiropā, nododot arvien jaunas pilnvaras Eiropas komisijai. Pēc tam, kad jūs esat pazaudējuši uh, suverenitāti ekonomiskā un banku uh, jomā, jūs tagad vēl nododat atlikušo suverenitāti. Uh, Eiropas komisijai. Vai jūs varētu pastāstīt, kā Savienība ir paredzējusi īstenot šīs reformas? Manuprāt, svarīgākais posms uh, pārvaldībā tomēr ir valsts, kam ir jāīsteno struktūrāls reformas un ka ir arī jāpārskata Eiropas centrālās bankas uh, status. Turklāt nacionālajām valstīm ir jāievieš atkal nacionālā valūta, jāpārņem kontrolē pār finansēm un ir jādara gals šim atvērtajam tirgum, kas ir daļu valstu gandrīz jau novedis uz bankrotas sliekšņu, kā tas ir šorīt uh, Grieķijas gadījumā. Paldies! Thank you. I'm not sure I understood the question. Paldies. Es neesmu pārliecināts, ka sapratu jautājumus, ka varēju tos izkristalizēt šajā jūsu uzrunā, bet centīšos. Jūs prasījāt, kā Itālija tiek galā ar parādu problēmu. Jā, es atzinu, ka tā ir problēma, bet mēs to risinām tā, kā es uzskatu, ir visierastākais veids, kā mazināt parādu. Tas ir nodrošināt izaugsmi. Itālijas galvenais uzdevums ir nodrošināt izaugsmi, kas nav bijusi pēdējos 20 gadus, radot investīciju iespējas un atjaunojot darba vietas. Jo lielāka būs izaugsme, kas, protams, lielā mērā ir atkarīgs no tā, kādus struktūrālos pasākumus realizēs valdība, būs vairāk izaugsmas. Ja būs vairāk nominālās izaugsmas, tad uh, mums būs kopējā izaugsme, kas ņemot vērā patreizējās procentu likmes un fiskālos pasākums, kad primārais pārpalikums ir pozitīvs, tad attiecīgi mums uh, izdosies tikt galā ar parādu. Bez tā mums ir arī ambicioza privatizācijas programma, kam ir divi mērķi. Viens tātad ir uh, veicināt parādu mazināšanu Un otrs. Nodrošināt uzņēmumu labāku konkurētspēju, it īpaši tajos uzņēmumos, kas uh, ir uh, tā saucamie uh, uzņēmumi ar valsts parādu. Uh, Par otro jautājumu, ko jūs teicāt par suverēno valstu lomu pretstatā Eiropas institūciju lomā, jūs pieminējāt dažādas reformas, tā tālāk es to neuzskatu par jautājumu, bet drīzāk par paziņojumu, un es atstāšu to jūsu ziņā. Un es domāju, ka neatklāšu noslēpumu, pasakot, ka es nepiekrītu tām, ko jūs apgalvojāt Lai arī, protams, ir nepieciešama sadarbība starp dalībvalstu valdībām un Eiropas institūcijām, šāda sadarbība ir nepieciešama abām pusēm. Paldies! Paldies! Tagad mēs uh, grupēsim tātad divi jautājumi un atbildes uz šiem diviem jautājumiem. Uh, Hubners Kunds. Priekšsēdētāji, ministra kungs, decembrī joprojām eh, bija Itālijas prezidentūra un Eiropa padome uzsvēra, ka ir nepieciešams uh, ciešāk koordinēt ekonomikas politiku, un jūs publicējāt decembrī analītisku paziņojumu, kur jūs teicāt, eh, ka jūnija, līdz jūnijam tiks sagatavots eh, jauns pārskats par to, kas ir izdarīts. Nu, katrā ziņā šodien mēs vēl nezinām, kas būs šajā ziņojumā, bet es saprotu, klausoties jūsos, uh, ka jūs piekrītat, ka ir nepieciešamas tālākas reformas, lai uzlabotu Eirozonas pārvaldību, un šķiet daudz šeit piekritīs, ka mēs nebūtu nesam tikuši pat līdz pusēji attiecībā uz šīm reformām. Un es domāju, ka struktūrālajām reformām netrūks tehnoloģijas, bet mums, eh, es domāju, ir vajadzīgs šāds pastāvīgs darbības mehānisms, nevis politi ne tikai politiskā griba. Daudz, protams, teiks, ka mēs esam izsmēluši patreizējā līguma iespējas, lai realizētu fundamentālas reformas. Mēs zinām, ka ir iespējams eh, īstenot arī lielmēroga reformas it kā pa sāc durvīm, bet parasti tas atspēlēs negatīvi. Dragī kungs uzsvēra to, ka struktūrālo reformu trūkums nelabvēlīgi ietekmē monetāro savienību un Katrā ziņā domāju, situācija ir nopietna, jo mums nav šāda konsekventa mehānisma attiecībā uz struktūrālām reformām. Jautājums, ko jūs sagaidat no komisijas eh, priekšsēdētāja ziņojumu par eirozonas pārvaldību un vai jums šķiet, ka dalību valsts ir gatavas uz tāliešām reformām? Paldies! Tālāk nākamais runātājs. E... Paldies! Ministra kungs, arī vēlos apsveikt jūs par paveikto darbu, par sasniegtiem rezultātiem no prezidentūras laikā, un kas arī ir tiek atzīta arī šogad debatēs šorīt ar citiem uh, piedalījos delegācijā valsts pārstāvji norādīja uz to, ka ar monetārajām politikām vien nepietiek, ir nepieciešams arī nodokļu politikas, kurām, protams, iet roku rokā ar struktūrālajām reformām, kā atgādinājāt, tad es arī sniedzu uh, arī savu ietekmi, radu ietekmi arī uz nodokļu politikām. Rada veiksmīgāku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 varētu palīdzēt šajā ceļā, kā Eiropai nepieciešama arī šis uh, entuziasms, un tas varētu arī palīdzēt iet uh, uz priekšu Eiropa projektā, un arī, lai mēs iziet no recesijas un no bezdarba. Jāsaka, ka jūs uh, abi runātāji uzdevāt tādus eh, ļoti grūtus jautājumus, un tādēļ atvainojos, ja es um, nevarēšu atbilst tam, uz ko jūs varbūt cerējāt. Es domāju, ka šeit ir pienācis laiks tiešām pārdomāt par to, kādai ir jābūt ekonomikas eh, pārvaldībai un eirozonas pārvaldībai, jo mēs joprojām neesam izgājuši no krīzes. Un viena no mācībām, ko es personīgi guvu no šīs krīzes, ir tas, ka Eiropai ir jābūt ne tikai elastīgai, bet mums ir jāmodernizē mūsu pārvaldība, lai tiktu galā ar nākotnes krīzēm. Mēs zinām, ka tādas noteikti būs. Ikreiz, kad mēs e, veidojam dalību valstu rīcību politikas Eiropā un tīpaši Eirozonā, mēs nedrīkstam aizmirst, ka te ir gan dalību valstu dimensija, gan arī sistēmiskā dimensija. Ir aspekti, kas ir jārisina atšķirīgi, um, atkarībā no tā, vai šis jautājums tiek risināts dalību valstī vai Eiropas mērogā. Nu, tādējādi var izdarīt secinājumu, ka varbūt ir nepieciešams, lai Eiropas institūcijas mums būtu spēcīgākas un, un spējīgākas, lai tiktu galā ar eh, šīm problēmām. Tālāk, jūsu it kā naivais jautājums patiesībā ir tiešām par būtību. Eiro obligācijas. Ar eiro obligācijām mēs varam apzīmēt dažādus finanšu instrumentus, bet tiem ir viens kopīgs elements. Tas ir obligātiesībā ir parāda emisija. Tātad, lai mēs Eiropas mērogā panāktu vienošanos, ka mēs varam emitēt parādu uh, Uh, attiecīgiem investoriem, tad mums ir jābūt kopīgai izpratnei par to, un mums ir jābūt savstarpējai uzticībai, un mums ir vienādi jāizprot problēmas, kas saistītas ar izaugsmas finansēšanu, pielāgojumu, veicināšanu, izmantojot investīciju programmu un tā tālāk. Bet kā es teicu, lai to izdarītu, mums ir jābūt uh, vienotībai, vienotā izpratnē par šo kopīgo mērķi, par to, ka šīs eiro obligācijas ir Eiropas mēroga saistības. Tālāk Fabio Martušēlo lūdzu. Prezidente Lei. Priekšsēdētāj. priekšsādātāji. Ministra kungs, jūs runājāt par ekonomiskajiem uh, nosacījumiem, kas ir bijuši jūsu valstī prezidentūras laikā, bet jūs um, nepieminējāt vienu aspektu, kas bija tikpat negaidīts kā inflācijas un izaugsmes uh, krišanās, bet um, nu, tas ir pozitīvs aspekts drīzāk naftas cenas krišanās. Runājot par uh, izā, izaicinājumiem, kas stāv Eiropas uh, ekonomikas priekšā, nu tā atklāt runājot, vai uh, šis ieguvums no naftas cenas krišanās var tikt atstāts tikai tirgus dalībnieku uh, rīcībā, lai tie gūtu pēļņu, vai uh, šī naftas cenu krišanās nevarētu tikt uzskatīt par resursu, kas varētu veicināt investīcijas. Nu, citā laikmetā mēs uh, veic veicām um, tādus pielāgojumus, kas palīdzēja mums gūt uh, jaunus papildu resursus. Uh, rīt mēs gaidām paziņojumu par um, elastības īstenošanu. Kā jūs uh, plānojat turpināt darbu pēc jūsu prezidentūras beigām? Kā jūs raugāties uz šo dokumentu par elastību, kas tiks publiskots rīt vai parīt, un četru uh, priekšsēdētāju ziņojumu. Kā jūsu prāt uh, virzīt šīs uh, debates par ekonomikas pārvaldību, negaidot vēl šī četru priekšsēdētāju ziņojumu publiskošanu? Very... Paldies par eh, šiem ļoti visaptverošiem jautājumiem par parādu problēmu. Atbilstoši mūsu valdības prognozēm, 15. gadā e, šis e, īpatsvars starp parādu un IKP e, tomēr vēl nedaudz pieaugs, un tas ir neatkarīgi no ieņēmiem, ko gūsim no valsts objektu privatizācijas, bet tas ir saistīts ar um, IKP dinamiku un cenu inflāciju. Tā kā tas ir jau iestrādāts šajā dinamikā un privatizācija uh, patiesībā uh, pātrinās uh, vēlāk šī parāda krišanos. Es piekrītu, ka Eiropas investīcija banka būtu varējusi pātrināt investīciju finansēšanu, tīpaši ņemot vērā to, ka resursi tam ir pieejami un ir pieejami arī jauni projekti. Es jau pieminēju īpašo darba grupu, kas tika izveidot iepriekšējos mēnešos. Mums ir jauni projekti, ko Eiropas investīcija banka varētu um, vērtēt un finansēt, tā kā mums Eiropā ir instrumenti, lai veicinātu investīcijas un izmantosim šos šos instrumentus pēc iespējas labāk. Tālāk jautājumu par cēnu, naftas cenu ietekmi. Ja naftas cena krītas, tad tas uh, tieši ietekmē patērētāju situāciju un tos uzņēmumus, kas izmanto energoresursus, un šos ieguvumus attiecīgi izmanto privāti. Tie privātās struktūras, privātās vienības. Uh, un kā tas ietekmēs uh, budžetu, nu, šo jautājumu es atstāju mājasaimniecību un uzņēmumu uh, vadības ziņā. Kas attiecās uz uh, pienesumu budžetām, tad, protams, te ir vairāk šīs fiskālās manevrēšanas iespējas, un līdz ar to to varētu izmantot, lai radītu jaunas darba vietas. Tālāk, ko darīt ar šo elastību? Redzēsim, ko komisija teiks rīt, bet Mans viedoklis ir tāds, ka neatkarīgi no tā, ko teiks komisija, um, mums par šo elastību ir jārunā plašākā ekonomikas pārvaldības kontekstā, jo šo elastību mēs izmantojam, lai izmantotu to izaugsmas veicināšanai un jaundarbietradīšanai. Paldies!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 Let's move to the next point of our agenda. Dargie kolēģi, pāriesim pie darba kārtības nākamā punkta. Tā ir uzklausīšana ar Stefanu Kopfereru, kurš ir uh, Eiropas centrālās bankas uh, ģenerāldirektora vietnieks. Sveicam jūs šeit ekonu komitejā, lai runātu par uh, ekonomikas uh, pārvaldības jautājumiem. Un uh, mēs tātad uh, esam saņēmuši um, arī mm, referenta um, darba dokumentu, un mēs rīt mums būs informācija par elastības informāciju. Mums bija diskusijas ar Padonu kungu, ar Itālijas finanšu ministru par uh, Um, patreizējo ekonomikas politikas koordināciju, par Eiropas semestra rezultātiem, bet, nu, tagad mums ir arī ļoti plašs jautājumu loks, ko apspriedīsim ar Stefanu Kaferera kungu, kurš ir SAO ģenerāla direktora vietnieks un būtu labi dzirdēt, ko mēs varētu sagaidīt no komisijas. Nu, mēs gaidām svarīgas ziņas no komisijas rīt. Tas noteikti ir svarīgs elements, ko mēs noteikti apspriedīsim, bet es domāju, ka tagad mums būs tiešām ļoti interesantas diskusijas, un es bez kavēšanās došu vārdu Kapferer kungam desmit minūtes jums ievadvārdiem, un pēc tam Mums būs jautājumi un atbildes ar e, referentu, ar ziņojumu autoru un ar sarunu komandu. Un pēc tam arī vēl brīvā mikrofona procedūra. Lūdzu, Kaferar kungs, vārds jums. Thank you, chair. Yeah, uh, ladies and gentlemen. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Man ir tiešām liels uh, gods būt šeit un uzstāties. Es zinu, ka jums ir bijusi gara un grūta diena. Zinu, ka jūs tikāties Eiropas centrālās bankas cilvēkiem. Un, um, e, varbūt eh, lielākā daļa no jums zina, ka Padonkungs eh, strādāja SAO pirms viņš kļuva par eh, Itālijas finanšu un ekonomikas ministru, un man tiešām ir liels gods būt šodien šeit un ar jums apspriest šo situāciju. Uh, Es dzirdēju, ka kāds vaicāja, ka ir kā atrast pareizo līdzsvaru starp uh, e, elastību eirozonā, un, bet es domāju, ka mums katrā ziņā ir nepieciešams līdzsvars starp struktūrālām reformām, starp fiskālo politiku un monetāro politiku, bet es esmu pārliecināts, ka Es domāju, ka ir jāvaicā, kāds ir e, šis e, li, vajadzīgais līdzsvars e, starp um, struktūrālajām reformām un šiem finanšu instrumentiem. Es domāju, ka pirms četriem gadiem līdz, šis līdzsvars noteikti būtu izskatījies savādāks nekā šodien. Es domāju, ka pēc diviem gadiem situācija noteikti būs atšķirīga nekā tas ir šodien, un mums ir jāmeklē pareizais un vajadzīgais līdzsvars, kāds iespējams būtu vajadzīgs nākotnē. Es domāju, eh, vēl viens iemesls, kādēļ mainās šī miedarbība starp monetāro politiku, fiskālo politiku un struktūrālajām reformām, ir tādēļ, ka mēs vērojam atšķirīgu progresu dažādās jomās. Es domāju, ka liels progress ir panāks konsolidācijas procesā daudzās dalību valstīs. Daži no jums teiks, ka varbūt ar to nepietiek, bet mēs visi zinām, ka uh, deficīts uh, valsts budžetos ir samazinājies uh, eh, 2000 no 6% 2009. gadā līdz 2,5% 2014. gadā. Tāpat mēs redzam, ka šīs fiskālais atvers ir pārstrādāts, mēs redzam, ka ir jauna fiskālā rīcība politiku nu, un mums ir jāmeklē, kāda varētu būt nākamie soļi. Es fokusēšos savā uzrunā uz diviem jautājumiem. Pirmais ir par to, vai ir pietiekama liela elastība šādā situācijā, kāda tā ir patreiz, kad ir augsts bezdarbs daudzās dalībvalstīs, zema inflācija un vāja izaugsme. Un mēs redzam, ka daudzās dalībvalstīs joprojām mm, ir novērojama stagnācija, tīpaši mm, ražošanas nozarē. Un vai mēs eh, varam atļauties šādu lielāku elastību šajā stagnācijas situācijā? Tālāk jautājums, ko darīt tad, kad mm, eh, šī situācija attīstās tā, kā tas ir patreiz. Ja runājam par patreizējo situāciju, tad mums ir jārunā par šo ciklisko situāciju un jāizvērtē, eh, vai mēs runājam par prociklisku politiku vai uh, anticiklisku. Un kad runājam par eh, komiteju šo darbu dokumentu, tad ir skaidrs, ka mums ir e, šī elastības mārža, kas e, ļauj e, mums cīnīties ar šo prociklisko uh, dabu, bet, diemžēl, manevrēšanas iespējas ir ļoti ierobežotas. Kad raugāmies uz šiem noteikumiem tīri mehāniski, tad mēs redzam, ka manevrēšanas iespējas ir uh, ierobežotas un arī um, šīs uh, fiskālais piemesums ir ļoti neliels. Mēs pēdējos gados novērojām tādu ļoti pragmatisku pieeju, kad tika vienkārši pagarināti termiņi šo 3% deficīta uh, griestu nodrošināšanai. Mēs zinām, ka šie termiņi ir tikuši atlikt vairāk kārtīgi. Šāda pieeja ir pragmatiska, bet, diemžēl, tā dod tikai uh, ierobežotu labumu. Es savu uzskata, ka patreiz mums ir ļoti neparasta situācija. Šādās situācijās mēs parasti uh, runājam arī par ārkārtas situācijām atbilstošiem, neparastiem, stimulējošiem pasākumiem, bet tas nozīmē, ka arī dalību valstu valdībām ir jārealizē ambiciozāk struktūrālās reformas. Mēs redzam, ka struktūrālās reformas ir tikušas veiktas, bet tādas ir nepieciešamas vēl un vairāk, lai nodrošinātu ilgtermiņu izaugsmu Eirozonā. Mēs esam pārliecināti, ka ambiciozāk struktūrālās reformas ir nepieciešamas un patreizējos ārkārtas apstākļos Eirozonai būtu jāļauj ekspansīvāk fispā, fiskālā politika, un to var īstenot ar Eiropadomas lēmumiem un nodrošinot to, ka dalībvalsts netiek sodītas par eh, šādu fiskālo ekspansiju, ja tiešām tā ir pamatota. Un, un mēs zinām, ka jūs rīt šajā komitē apspriedīsiet arī Junker plānu. Mēs uzskatām, ka mehānisms ļaut piesaistīt uh, vairāk tieši ar valsts līdzekļiem atbalstītas investīcijas. Es nu pateicu, ka ir arī otrs jautājums. Tas ir, kas ir nepieciešams, lai pienācīgi sagaidītu šo pēckrīzes periodu? Vai un kādas reformas ir nepieciešams? Šeit gribētu uzsvērt trīs aspektus attiecībā uz šo periodu. Mēs savu organizācijā uzskatām, ka uh, Struktūrāla budžeta bilance ir ļoti svarīga šajā pārskatītajā Eiropas Savienības eh, fiskālajā politikā, bet jūs zinat, ka šeit ir nopietnas problēmas attiecībā uz eh, mērījumiem, uz novērtēšanu un prognozēm. Jūs zinat, ka bieži pēc pāris gadiem skaitļi ir jāpārstrādā, jāpārrēķina, tie neatbilst eh, iepriekš paredzētajām mēs runājam par to, kādi tad ir šie signāli, kas liecina uh, par um, eventuāli nepareizi veiktajiem aprēķiniem un prognozēm. Es atcelos, atceros uh, pie Kalo Baro interviju Financial Times, kur viņš teica, ka struktūrāla budžeta bilance uh, Eh, komisijas skaitļos ir pavisam savādāk nekā SAO, un tas nozīmē, ka ļoti svarīgi ir tieši aprēķināšanas metode. Kad runājam par reformām, tad mēs uzskatām, ka metodika ir jāpārskata un ir jādomā par to, kā labāk ņemt vērā dalību valstu ekonomisko situāciju, mērot tā saucamo um, rezultātu atšķirību no prognozēm un tendē, izaugsmas tendences. Vērtējot fiskālo politiku, pieejam vērtējumam ir jābūt plašākām uh, Un šeit noteikti ir jāņem vērā, kāda ir attiecīgā situācija dalību valstīs. Un es domāju, ka šāda valsts specifiska pieeja ir jāveicina arī nākamajos gados. Mēs, piemēram, redzam, ka atsevišķas uh, dalību valsts ir izveidojuši tā saucamās fiskālās padomas, kas nodrošina uh, neatkarīgu vērtējumu par šo struktūrālo budžeta bilanci. Un trešais aspekts, ko vēlējos uzsvērt, ir patreizējās fiskālās situācijas komplicētība. Kad mēs vaicājām ierīnas cilvēkiem, ko viņi zina par fiskālo ietvaru, par noteikumiem, normām, kas darbojas Eirozonā, lielākā daļa cilvēku varbūt atcerēsies, ka ir šis 3% deficīta limits noteikts. Tas, protams, nav pārsteidzoši, ka cilvēki to zinās, jo to ir relatīvi viegli saprast, bet mēs zinām, ka mūsu uh, ietvarā vai satvarā ir vesela rinda vēl citu elementu. Mums ir uh, izdevumu, uh, Um, no, nosacījumu, mums ir tehniskās definīcijas, uh, vesels citu blakus nosacījumu, uh, labirints, un tas ir ļoti bieži nesaprotams ne tikai ierīnas cilvēkiem, bet arī valdībām. Un jo vairāk valdības cenšas saprast šos noteikumus, šīs normas un domā, kā ar šīm normām uh, manipulēt, uh, tad es domāju, ka kaut kas nav pareizi. Un tieši tādēļ es savu uzskatu, ka ir nepieciešams vienkāršot šo ietvaru. Mums vajadzētu izmantot ikvienu iespēju, lai šīs normas vienkāršotu un strukturētu. Piemēram, parādu noteikumu sistēmu ir nepieciešams vienkāršot, jo uzmanam ir šis vidējā termiņa mērķis, bet mm, man šķiet, mums nav nepieciešams, ka mums ir komplicēti šie parādu mērķi, ka ir 60% un tad ir uh, vēl pavisam cits, pro, citi procenti citām situācijām un tā tālāk. Jūs zinat, ka SAO cieši sadarbojas ar komisiju un Eiropas Savienības dalību valstīm, lai atbalstītu tās reformu centienos. Mēs eh, strādājam pie struktūrālo reformu eh, rezultātu novērtēšanas un un kvantificēšanas, un tas ir mūsu interesēs, jo mūsu organizācijā ir dalībnieces daudz Eiropas Savienības dalību valsts un arī Eirozonas valsts, un tādēļ mēs noteikti esam gatavi atbalstīt gan Eiropas komisiju, gan Eiropas Savienības dalību valsts, gan arī Eiropas parlamentu, lai pārstrādātu šo fiskālo ietvaru, un es domāju, ka visi man piekritīs, ka tas būs nepieciešams noteiktā nākotnē. Liels paldies par jūsu uzmanību! Un, Tagad es labprāt uzklausīšu diskusijas. Paldies! Kaffer.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 Jā, ja, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu uzdot jautājumus par hipotēzi, ka mums ir nepieciešama lielāka elastība. Uh, tā tiek uh, teikts, ka vēstures kļūdas neatkārtojas, bet šādi aicinājumi pēc lielākas elastības uh, ir dzirdēti jau iepriekš, jau 2005. gadā, un pēc tam tie noveda pie dziļas krīzes, un tagad mēs atkal dzirdam šos vārdus lielāka elastība. Kaut gan tas, par ko tika panākta vienošanās, savulaik nekad nav īstenots. Šīs um, 97. gadā noteiktās robežas uh, deficītam nekad nav īstenotas. Un tagad atkal tiek runāts par elastību, tad tas tiek darīts, lai attaisnot lielākus valsts izdevumus. Un, kad ir krīze, tad tikai uh, nāk prātā tāda risinājuma politiķiem, ka atkal jātērē papildus nauda, valstī jātērē līdzekļi, un vai tiešām šī krīze ir saistīta ar nepietiekam pieprasījumu, vai tā nav saistīta drīzāk ar uh, nepietiekamu konkurētspēju, ka netiek, uh, tik, netiek investēts konkurētspējas veicināšanā, jo Eiropas uh, uh ražojumi nespēja konkurēt starptautiskajā arēnā un ka uh, ražojumi no ārpus eirozonas ir konkurētspējāki eirozonā nekā vietējie ražojumi. Varbūt patiesībā visu problēmu cēlonis ir nepietiekama konkurētspēja. Un ja mēs gribam stimulēt ekonomiku Eiropas zonā, tad jautājums, kur mums ir šie stimuli jāizmanto. Ekonomisti teiktu, ta, tur ir jāiegūda nauda, kur ir lielāka rentabilitāte. Vai šī rentabilitāte ir lielāka Grīķijā, Portugālē, Spānijā vai vā, savukārt Vācijā, Nīderlandē un Francijā, un vai vispār ir vēlme investēt, vai par to jūs esat padomājis? Paldies! Yeah, thank you, Mr. Luke, for these questions. Right. Paldies, Lukas kungs, par šiem jautājumiem. Jums ir taisnība. Krīze 2005. gadā tiešām bija ļoti nepatīkama un es domāju, ka, protams, lielāka elastība ir ne tikai uh, iespēja, bet arī drauds, it īpaši nākotnēji. Ja runājam par uh, To, ka vajadzētu lielāku elastību, tas nenozīmē, ka vajadzētu tērēt vairāk valsts līdzekļus. Es pilnībā piekrītu, ka tad, kad runājam par konkurēt spēju, uh, tad, protams, situācija nebūtu nav tā labākā, bet tā nav taisnība, ka visa eirozona ir konkurēt nespējīga. Eirozonā ir daudzas dalībvalsts, kas ir ļoti konkurētspējīgas, un mēs redzam, ka uh, ražošana atkal atgriežas Eiropā. Uh, algas daudzās Āzijas valstīs pieaug daudz straujāk nekā Eiropā. Tas nozīmē, ka ražošana varētu atgriezties Eiropā. Es ticu, ka struktūrālās reformas, ko esam novērojuši Eirozonā, ir palielinājušas arī Eirozonas konkurētspēju kopumā. Protams, reformas vēl nav pabeigtas, bet attiecībā uz konkurētspēju progress, zināms progress ir panākts. Jūs vaicājāt, kur jāveic investīcijas. Protams, vajadzētu vispirms investēt ne tikai valsts līdzekļus. Ja paskatāmies uz Junkera plānu, tad Junkera plānā daļu veido valsts līdzekļi, bet tie paredz arī privāto investīciju piesaistīšanu. Un es pilnībā piekrītu, ka šiem projektiem ir jābūt rentabliem un peļņu nesošiem. Un es esmu pārliecināts, ka tādi projekti ir ne tikai Nīderlandē vai Somijā. Es domāju, ka tādi projekti ir atrodami arī valstīs, kur ekonomiskā situācija varbūt nav tik spīdoša ja paraugāmies uz kopējo enerģētikas tirgu dalību valstī, tad nepārprotams skaidrs, ka investējot starp saslēgumos Spānijā un Francijā palīdz enerģētikas vienotā tirgus veidošanai Eiropā. Tas nāk par labu gan Francijai, gan Spānijai, un tas nozīmē arī investīciju atdevi un rentabilitāti. Tālāk runājot par Connecting Europe Facility vai šo fondu, eh, tad eh, tas paredz daudz investīcijas platu joslas eh, datu pārēdz infrastruktūrā. Un mēs redzam, ka ir pietiekami daudz šādu projekti, kur liela daļa finansējuma veido tieši privātie līdzekļi. Maikls Tājers lūdzu stellvertretender General. Paldies, priekšsēdētāj kungs, ģenerālsekretāra vietniekungs, sveicam jūs mūsu komitejas sanāksmē, pateicos par eh, jūsu uzrunu un tagad jūsu vispārējo skaidrojumu gaismā es gribētu uzdot konkrētāku jautājumu. Piem, piemēram, Uh, situācija Grieķijā. Tagad tiek uh, diskutēts par to, vai samazināt parādus, vai vajadzētu elastību lielāku, vai stimulēt ekonomiku, vai piešķirt papildus uh, līdzekļus ieguldījumiem un uh, varbūt arī lielāku elastību eh, pieļaut Grieķijai struktūra reformu īstenošanā un tāpat arī par šiem valstu specifiskiem ieteikumiem, piemēram, attiecībā uz Franciju un Itāliju, kuras uh, nav pakļautas šim um, glābšanas eh, mehānismam, tātad eh, SAO ir eh, pēdējos gados izteikusi ieteikumus un jautājums par to, vai šie ieteikumi ir īstenoti un vai jūs neuzskatāt, ka šāda elastība, ko jūs nu pat uh, ieteicāt, patiesībā nāk par sliktu valdībām, uh, kuras uh, varbūt varētu labāk īstenot nepieciešamās reformas, ja nebūtu šādas elastības un uh, Eh, varbūt vajadzētu tomēr domāt par to, kā labāk īstenot eh, šīs eh, struktūra reformas. Paurkungs, tas, par ko mēs runājām, mēs nerunājam patreiz par palīdzību valstīm, kas nonākušas problēmās, kur tiek izmantot šis stabilitātes mehānisms. Bet, kad runājam par fiskālo elastību, tad Tas nav par šīm situācijām, ko es pieminēju, bet mēs runājām par visas Eirozonas dalību valstu un Eiropas Savienības dalību valstu tiesisko regulējumu šajā jomā. SAO var eh, dot tikai rekomendācijas mūsu partneriem un mūsu organizācijas dalību valstīm, bet es esmu pārliecināts, ka, piemēram, vērtējot privatizācijas procesu, tad Grieķijā vēl daudz darāmā. Un joprojām spēkā ir SAO rekomendācija, ka privatizācija Grieķijā ir nepieciešama, un tas, ko esam redzējuši pēdējos gados, nav pietiekami, vismaz no mūsu iedokļa raugoties, bet, nu, katrā ziņā tas ir Grieķijas valdības lēmums, un mēs zinām, ka Grieķijā būs vēlēšanas, un tādēļ varbūt viņi ir tik piesardzīgi. Paldies! Paldies! Ronja Karī lūdzu nogoja. Først vil jeg gerne sige tak for din indledende præsentation. Um, es vēlētos pateikties par jūsu ievadu runu vispirms, un pēc tam es gribētu atsaukties no, uz jūsu pašu veiktajiem pētījumiem, kas norāda uz to, ka SAO valstīs ir uh, novērojama ar vien lielākas atšķirības, nevienlīdzību sabiedrībā, ko ir padziļinājusi krīze. Un tie, kas visvairāk eh, ir cietuši no krīzes, gūst vismazāko no labumu no ekonomikas atveseļošanās. Un šī pieaugošā nevienlīdzība sabiedrībai arī uh, ietekmē negatīvi valsts izaugsmi. Tagad mums būtu jāstrādā pie tā, kā samazināt nevienlīdzību sabiedrībā. Un pārreformējot ekonomikas pārvaldību, mums būtu jāparaugās uz to, kādi rādītāji ir jāiekļauj, lai izvērtētu nevienlīdzību sabiedrībā un es gribu norādīt, ka mēs e, vēlamies redzēt mazāku nevienlīdzību sabiedrībā. Kādi jūsu prāt ir svarīgākie rādītāji, kas būtu jāņem vērā gadskārtējos pārskatos par dalību valstu ekonomikas attīstību un kā mēs varam prognozēt reformu rezultātus un ietekmi uz nevienlīdzību sabiedrībā, vai reformas palielina vai samazina šo nevienlīdzību. Un kā jūsuprāt, ja mēs turpināsim šo pašreizējo izaugsmes veidu, tad mūsuprāt šī nevienlīdzība sabiedrībā pieaugs vēl vairāk. Yeah, thank you very much. Uh... Paldies, jums ir taisnība. Jautājums par nevienlīdzību mūsu sabiedrībās ir problēma, kam uzmanību pievērš arī SAO. Mūsu nesenais dokuments, ko pieminējāt, tika publicēts decembrī, Un šajā darba dokumentā mēs runājām ne tikai par to, ka nevienlīdzība ir palielinājusies pēdējos gadu desmitos ne tikai SAO valstīs, bet pierādījumi liecina, ka šāda nevienlīdzība kavē izaugsmi mūsu valstīs. Līdz ar to tā nav tikai ētisks dabas diskusija par to, cik liela nevienlīdzība būtu pieļaujama. Un es domāju, ka ir skaidrs, ka ikvienā sabiedrībā būs šāda nevienlīdzība, tas ir nenovēršami, bet mēs runājām par to, ko mēs varētu darīt, lai veicinātu izaugsmi mūsu sabiedrībās. Un viens no risinājumu mazināt eh, šo nevienlīdzību. Rekomendācijas, ko piedāvāja mūsu dokumentā, ir saistītas ar to, ka nevienlīdzība kavē izaugsme tādēļ, ka valstīs, kur ir lielāka nevienlīdzība, mazāk tiek investēts eh, bērnu izglītībā. Un te nerunājam tikai par lielākām investīcijām, kas būtu nepieciešams izglītībā, bet par to, ka Šo izaugsmi kavē tas, ka par maz tiek investēts bērnu izglītībā tieši trūcīgākajā sabiedrības daļā. Un atbild uz šādu jautājumu būtu visai sarežģīta, jo ir skaidrs, ka vesela rinda reformu veicinās nevienlīdzību vismaz īstermiņā, bet ir reformas, ko vajadzētu veikt izglītībā, kas noteikti uzlabotu situāciju dalību valstīs un mazinātu nevienlīdzību. Nu, tas nozīmē, ka nevar teikt, ka ikviena reforma, ikviena struktūrālā reforma noved tikai pie lielākas nevienlīdzības. Tā nav taisnība. Paldies. Paldies, Ernests Urtasons, lūdzu. Ferrer, muchísimas gracias por, por su comparecencia. Tengo dos. Paldies, Kapferer kungs, par to, ka esat pie mums ieradies, un man ir divi konkrēti jautājumi. Mani ļoti interesē ziņojums par nodarbinātības iespējām 2014. gadā un dati un ieteikumi ekonomikas politikai. Jūs savā ievadrunā runājāt par uh, to, ka struktūra reformas algu samazināšanas lomā ir uh, uh, gājusi pārāk tālu, jo algu samazināšana perifērijas valstīs ir negatīvi ietekmējusi ekonomiku un samazinājusi pieprasījumu. Varbūt jūs varētu uh, attīstīt tālāk šīs idejas, kas tika um, Eh, iekļauts eh, septembrī publiskā publiskotajā ziņojumā, un varbūt tiešām eh, vajadzētu skaidrāk pateikt, ka šīs algu samazinājums ir bijis kontraproduktīvs. Otrakārt, es piekrītu tam, ka Eiropas Savienības dalību valstīm ir nepieciešams manevrēšanas iespējas fiskālos jautājumos, par to nav šaubu, Bet ja mēs piemērojam šo elastību, vai jūs prāt pietiek ar pašreizējiem noteikumiem, vai tie būtu jāreformē? Un vai tiešām Eiropas uh, valstu rīcībā ir nepieciešami reakcijas mehānismi? Paldies! Jūs uh, zināt, ka SAO ir pārliecināta par to, ka mūsu dalību valstīs ir nepieciešami uh, lab, nepieciešams labi atalgotas darba vietas, un tādēļ arī manā valstī Vācijā pārskatot uh, ekonomikas politiku tika noteikta minimālā darba alga, atzīstot, ka pārāk zemas algas var uh, negatīvi ietekmēt uh, pieprasījumu, bet tas nenozīmē, ka visas reformas, kas tika īstenotas programmas valstīs, samazinot izdevumus publiskajā sektorā un uh, darba spēka izmaksas uh, publiskajā sektorā, tad ir jāņem vērā arī tas, kāda ir situācija dažādās uh, Eiropas Savienības un Eirozonas dalībvalstīs. Šeit uh, publiskajā uh, sektorā strādājoša situācija ir ļoti atšķirīga. Ir valstis, kur ir pārāk liels publiskais sektors, tur ir jāsamazina šie izdevumi. Viens risinājums ir pazemināt algas, otrs ir samazināt darbinieku skaitu, bet katrā gadījumā, protams, eh, nevar arī teikt, ka šo izdevumu samazinājums katrā gadījumā negatīvi ietekmē pieprasījumu, jo ja šīs publiskā sektora darbinieku skaits un izdevumi ir pārāk lieli, uh, tad eh, šo naudu nevar novirzīt citām vajadzībām, piemēram, investīcijām. Tagad vārds Marko Vali. is, uh, this... Ir ļoti skaidrs, ka uh, tas ir uh, dalību valstu ziņā. Uh, valdībām ir jādomā par sociālās nodrošināšanas sistēmu savā valstī. Runājot par nevienlīdzību, mūsu ziņojumā galvenā uzmanība tiek pievērsta nevienlīdzībai valstīs, nevis uh, nevienlīdzībai starp valstīm Protams, ir arī svarīgi runāt par situāciju un par nevienlīdzības mazināšanu starp valstīm. Pie piecu, sešu gadu laikā ir notikušas lielas investīcijas finanšu tirgos, tagad situācija mainās. Tagad investīcijas tiek novirzītas uz reāliem aktīviem. Arī tas šāda situācija var radīt problēmas uh, nākotnē, ja rodas burbulis. Bet uh, šobrīd uh, tā tad nauda no finanšu tirgiem pārvietojas uz reāliem aktīviem. Paldies! Tagad dažas minūtes brīvā mikrofona procedūrā vispirms Dārijas Rozātī, pēc tam Elīza Ferreira. Paldies priekšsādātāji! Mēs visi zinām, ka mums ir uh, problēmas ar uh, investīcijām Eiropā, gan ar publiskām, gan privātām investīcijām. Uh, Publiskās investīcijas ierobežo budžeta iespējas un privātās investīcijas kavē uzticības trūkums, neskaidrība par Eiropas ekonomikas attīstības perspektīvām un augstais parādu līmenis valstīs. Kādas būtu rekomendācijas par to, lai veicinātu sviras efektu Eiropas uzņēmumos un lai uh, valstīm eh, nebūtu jāpalielina izdevumi, eh, veicinot investīcijas, un kā jūs skatāties uz pārāk lielo parādu līmeni, kas eh, kavē ehm, pieprasījumu attīstību Eiropā. Jā, nu, Elīza Ferreira uzdos jautājumu, pēc tam atbildi tiks sniegt uz abiem jautājumiem kopā. Jā, divi jautājumi. Paldies! Man šķiet, ka jūs klātbūtne šeit ir tiešām ļoti interesanta un uzmundrinoša, bet mans pirmais jautājums būs par eh, šīm atšķirībām un problēmām, kas saistītas ar aprēķiniem un šo. Uh, Eh, struktūrālo deficītu. SAO pētījuma rezultātā mēs redzam, ka rodas arvien vairāk šaubas par šo metodiku, bet ko jūs domājat par to, ka elastīgums un sankcijas tiek piemērotas balstoties uz tik vājiem un uh, nedrošiem aprēķiniem. Jo es domāju, ka mums ir jārunā arī par šī procesa ticamību. Otra problēma. Mēs visi runājam par to, kā vajadzētu realizēt reformas, struktūrālās reformas, kā vajadzētu īstenot rekomendācijas, bet es domāju, ka būtu jāpavērtē arī rekomendāciju kvalitāti, jo tās valsts, kas īstenoja šīs rekomendācijas, nonāca dziļā recesijā, no kuras tās vairs nespēja izkļūt. Un nu, visbeidzot, mums pēdējais jautājums par nākotni. Mēs dzīvojam ar vienu valūtu un it kā neredzamā roka, kā centrālo jautājumu izviršo konverģenci. Un, protams, padziļinātāka analīze būs komisijas priekšstādātāja ziņojumā, bet vai jūs plānojat un kā jūs plānojat eh, dot pienesumu šai diskusijai, ņemot vērā to darbu, ko esat jau paveikuši? Paldies! Okay, was... Tātad pirmais jautājums bija par investīcijām, un jūs runājāt par to, ka straujāk vajadzētu samazināt deficītu, lai mums būtu vairāk naudas, ko investēt nākotnē. Daži kolēģi varbūt teiks, jā, tagad ir īstais laiks investēt vairāk un tad samazināt deficītu vēlāk. Un tādēļ mēs visu vakar runājam par to, kāds tad ir vajadzīgais samērs starp elastību un uh, regulējumu. Es uzskatu, ka mums galvenokārt būtu jārunā par uzticamību uh, finanšu tirgiem, jo šīs investīcijas balstās ne tikai uz privātajām vai publiskajām investīcijām, bet šīs investīcijas bieži veido tiešām investīcijas no trešajām valstīm - Ķīnas, Indijas. Līdz ar to ir svarīgi, lai šie ārvalstu investori uzticētos e, mūsu fiskālajai politikai. Jo, ja mēs samazinām savu deficītu līdz nulē, kā tas notika, piemēram, Vācijā pagājušajā gadā, tad uh, papildus investīcija iespējas ir samazinātas līdz minimumam. Mēs visi sagaidām papildus investīcijas, kas rastos Junker plāna uh, realizācijas gadījumā, un tad mēs redzam, ka patreiz uh, mainās situācija arī naftas tirgos, un, ja mēs reducējam šīs diskusijas tikai uz publiskajām investīcijām vidējā termiņā vai īstermiņā, tad ar to vien nepietiek. Pereiras kundze, jūs runājāt par daudzām lietām, un man šķiet, ka es uz visiem jūs jautājumiem, kas izskanēja, nevarēšu atbildēt, bet uh, jūs vaicājāt, vai mēs esam organizējuši recesiju. Uh, atsevišķās eirozonas valstīs eh, piedāvāt struktūrālās reformas. Man šķiet, ka situācija ļoti atšķirīga un dažāda, paraugoties uz eirozonas dalību valstīm - Spānijā, Portugālē, Īrijā. Ir panākts milzīgs progress, piemēram, mm, attiecībā uz IKP pieaugumu. Grieķijā situācija ir daudz sarežģītāka, bet es domāju, ka mēs visi piekritīsim, ka nav tieši sakarības starp struktūrālajām reformām un recesiju vidējā termiņā. Mēs uzskatām, ka struktūrālās reformas ir nepieciešams, lai veicinātu izaugsmi nākotnē. Jūs runājāt par sankcijām un mainīgo ekonomisko situāciju dalību valstīs. Tieši tādēļ mēs uzskatām, ka Nedaudz vairāk fiskālās elastības varētu palīdzēt valstīm uzrādīt labākus rezultātus, bet mēs visi zinām, ka ļoti bieži Eiropas komisijā ir runāts par finanšu sankcijām, bet tomēr tās nav tikušas piemērotas. Arī tas ir ticamības un uzticamības jautājums. Ja runājam par regulējumu, tad mūsu ieteikums ir vienkāršošana. Arī referents kundze savā ziņojumā runā par to. Es zinu, ka tas nav viegli. Un varbūt daži no jums zina, ka es biju arī Vācijas uh, Eh, ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vairāk gadu garumā. Un es atceros, ka mums bija viss šīs diskusijas Vācijas eh, parlamentā un valdībā par šo fisk eh, fiskālo normu pārskatīšanu. Un es zinu, ka politiķiem ir daudz grūtāk normas vienkāršot bet kad runājām par eh, šī procesa rezultātiem, tad es domāju, ka norma vienkāršošana noteikti ir ambiciozs mērķis, bet mums vajadzētu uz to tiekties. Paldies! Un tagad pavisam īsi noslēguma vārdiem došu vārdu referentes kundzei, Perešas kundzei. Jā, paldies pavisam divpusēji daudz ko apspriest. Daži komentāri par pēdējo jūsu um, komentāru investīcijas, kas um, mums ir jābalsta arī uz jūsu analīzes par rezultātu atšķirību. Un jūs teicāt, ka jā, tur varētu būt arī vēl iespēja lielākai elastībai. Jūsu Thank you very much. Paldies. Tāpēc, kungam, paldies referentei, paldies visiem kolēģiem. Šīs diskusijas bija tiešām ļoti interesants. Identificējām daudzus jautājumus, kas eh, rītdien noteikti neatspūgļosies komisijas paziņojumā. Mums vēl daudz darāmā, runājot arī par eh, reformu īstenošanu, par eh, šo rezultātu atšķirību, par procedūru vienkāršošanu. Un darbs ir paradoksa par to, kas ir nepieciešams monetārā, monetārā savienībā dalīto kompetenci pār monetāro politiku un kā visefektīvāk izmantot mūsu rīcībā esošos līgas instrumentus. Lielas paldies par jūsu ieguldījumu, slēdzu sevi, bet pirms tam ziņoju, ka ziņojuma projekts tiks apspriest 26. un 27. janvārī. Grozījuma iesniegšanas termiņš 5. februāris. Neizslēdz arī to, ka mēs varētu ņemt vērā to, ka rītdien, tikai rītdien, mēs iepazīstināsim, iepazīsimies ar elastības paziņojumu. Varbūt termiņi mainīsies, tad arī par to ziņosim. Varbūt Kanada piekritīs nelielām izmaiņām, bet ja nē, tad 24. un 25. janvāris paziņošanas apspriešanu. 5. februārs grozījums izdarīsies visiem. Paldies! Nākamā sanāksme 21. janvāris 9. un arī sanāksme